Tālāk man ir šādi oficiāli paziņojumi. Zviedrijas attiecīgās varas iestādes man informējušas, ka Lēna Eka savā matā tiks aizstāta ar Kentu Johansonu, sākot ar 18. oktobri. Gribu sveikt mūsu vidū jauno kolēģi. Laipni lūgts Eiropas parlamentā godātais Johansson kungs. Na mocy artykułu 3 ustęp 2 regulaminu saskaņā ar trešā pantu otro apakšpunktu mūsu reglamentā šis kungs saņems pilnas deputāta tiesības tajā brīdī, kad tiks pārbaudīta viņa attiecīgā biogrāfija. Un viņam turklāt jānāk klajā arī ar parakstītu deklarāciju par to, ka viņa ieņemamā amata funkcijas nav pretrunā ar viņa citiem amatiem. Tālāk ir pienācis grozījums transporta komiteja